tēšanas mehānismu. Jūs, protams, atcerieties, ka 2009. gada martā eh, komisija nāca klāja saviem priekšlikumiem, ņemot vērā Hāgas eh, programmu, ņemot vērā Schengenas saki integre, iekrošanu Eiropas Savienības līgumā un e, to, ka labāk ir jāatspūguļo institucionālās lomas. Šī priekšlikuma tika pamatot ar tā saucamo ventilācijas lēmumu pirmajā un ot, treš, otrajā pilārā. Div, pēc tam parlaments noraidīšos priekšlikumus pieprasot eh, koplēmumu. Ko, vicepriekšsēdētājs Baro uzskatīja, ka jās, jāsagaida Lisabonas līguma spēkā stāšanās, lai varētu analizēt to, cik lielā mērā Eiropas parlaments varētu piedalīties procedūras pieņemšanā. Et, un eh, arī Čehu un Zviedrijas prezidentūra gaidīja, lai Lisabonas līgums stātos spēkā, pirms mēs varam turpināt. Tagad Lisabonas līgums ir spēkā stājies, trešā pilāra priekšlikums e, kļuva pār nesošu. E, Un eh, pirmā pilāra priekšlikums ir atkarīgi, eh, ir norādīts omnibus aktā, savukārt komisija norāda, ka 47. pants ir piemērots kā eh, analīzes pamats. Analīzi mēs veicām 2010. gadā un 16. novembrī komisija pieņēma pārskatītu priekšlikumu ņemot vērā. Lisabonas līguma spēkā stāšanos, kā arī ņemot vērā viedokļus, ko pauda dalība valstis līdz šim laikam. Galvenais priekšlikuma mērķis ir uzlabot pašreizējo mehānismu. Pēdējo gadu laikā Schengens izvērtēšanas darba grupā bija vairāki mēģinājumi padarīt mehānismu efektīvāku. Un pašreizējais priekšlikums ņem vērā šādu veidu notikumu attīstību. Taču tāpat ir nopietnas mērķis paturēt savstarpēju uzticēšanos starp dalību valstīm, kuras eh, piemēro Schengens aki. Komisija mēģina padarīt mehānismu efektīvāku, virzot programmu, eh, taiskaitā daudzgadīgās, viengadīgās programmas un riska izvērtēšanas procedūras, samazināt ekspertu skaitus kuriem ir eh, vajadzīga nepieciešamā pieredze. Tāpat arī komisija aicina skaidru ziņošanu, skaidru eh, strukturēšanu un skaidras rekomendācijas. Viens no ļoti svarīgiem punktiem ir nodrošināt nepieciešamo caurskatāmību attiecībā pret Eiropas parlamentu. Un tagad es gribētu mazliet vairāk pastāstīt par juridisko bāzi. Es jau sacīju ka 2009. gada priekšlikums bija balstīts uz 68. līgumu punktu, nākamais bija 74 pants, taču mēs uzskatām, ka varbūt 74. pants ir pārāk ierobežots. Tajā ir runa par sadarbību starp komisiju un dalībvalstīm, taču šis priekšlikums iekļauj arī aģentūras, un e, tas jau tad būtu mazliet tālajošāks, lai runātu par pareizākī piemērošanu un priekšlikumiem. E, kas šeit ir saistām ne, un ne, nepaziņotām vizītēm. Tas savukārt varētu iet tālāk nekā administratīvā sadarbība. Un arī 74. pāns eh, paredz konsultācijas ar Eiropas parlamentu. Tādējādi jaunās pārdomas par juridisko bāzi iekļāva sekojošus jautājumus. Ko mēs šeit darām? Mēs veidojam mehānismu, lai varētu pārbaudīt pareizu akī piemērošanu, kas dotu mums iespēju uh, veidot eh, telpu bez iekšējās robežu kontrolas. Izvērtēt pareizu piemērošanu pavadošiem pasākumiem, kas e, dod mums iespēju šo telpu uzturēt. Tā tad tā nav likumdošanas grozīšana pēc būtības, piemēram, mēs nemainām Schengens robežu kodeksu, bet mēs veidojam mehānismu, kurš dos iespēju paturēt spēkā mums telpu bez iekšējās robežu kontrolas. Un šeit mēs 77. pantā rodam mērķu, tagad citēju, nodrošināt jebkādu kontrolas uh, eh, nesamību uz iekšējo uh, robežu, robežām attiecībā uz personas kontroli. Un tāpat rīkoties saskaņā ar ierastajām eh, likumdošanas procedūrām nekontrolējot eh, nevienas eh, valsts piedarības personas uz iekšējām robežām. Tas varētu tikt pieņemts koplēmumā. Vēl viens jautājums šajā kontekstā bija, kāpēc mēs neizvēlamies 70. līguma pantu, kas ir jauns, ieviests ar Lisabonas līgumu un paredz uh, Eh, tieslietu, iekšlietu politiku iesaistīšanu. Ņemot vērā institucionālo struktūru, mehānisms paredz akī piemērošanas, pareiz piemērošanu, ka tā eh, nevar būt balstīta tikai uz sadarbību ar komisiju. Un vēl svarīgāk, 70. Eh, pāns parāds, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti tiek tikai informēti. Mēs uzskatījām, ka Lisabonas līgums, kurš piešķir parlamentam likumdevēju lomu, šī, šajā izpratnē nevar piešķirt parlamentam vāju un nepietiekamu lomu attiecībā Schengen sakī piemērošanu izvērtēšanu. E, tās ir sekas tam, ko mēs saucam par mainīgo ģeometriju, bet mehānisms ir tikai piemērojams pēc tam, kad iekšējā robeža kontrola ir atcelta. Tādēļ tas nav mehānisms, lai varētu izvērtēt dalību valstu darbību, atceļot iekšējo robežu kontroli, bet tikai pēc tam, kad tā ir tikusi atcelta. Tāpat arī mēs paredzējām iespēju, ja padomu tā vēlas, tad izmantot šo pašu mehānismu arī lai izvērtētu pasākumus eh, atceļot iekšējās robežu kontrols, bet tikai pēc regulas eh, spēkā stāšanās, lai nenotiktu eh, pārklāšanās ar pašreizējo regulējumu attiecībā uz Rumāniju un Bulgāriju un šo valstu pievienošanos Schengenas telpai attiecīga savienotās, apvienotā karaliste un īrija netiek vērtēt šajā kontekstā. Tāpēc arī mēs gribam vērst jūsu uzmanību uz šī mehānisma da dalībniekiem. Jaunais mehānisms atspūgļo institūciju realitātes konkrētu komisiju dalībvalstis, kuras sadarbojas ar komisiju. Tas nozīmē, tā nav komisija viena pati. Mēs tagad paredzam pilnu dalību valstu iesaistīšanos jo ir nepieciešams uzturēt savstarpējo uzticēšanos, un e, tās tiek iesaistītas komitoloģijas procedūras ietvaros. Tālāk jūsu loma un lēmumu pieņemšana koplēmumu kārtībā. Parlaments saņems e, rekomendācijas par izvērtēšanu, un ja ir kāda nopietna trūkuma, tad Eiropas parlaments tiks informēts tieši tāpat kā padome, un visbeidzot gada pārskats tiks iesniegts parlamentam. Mazliet detalizētāk tagad runājot, mehānismā apjoms attiec uz Schengens akī, pilnu Schengens akī, bet ja ir jau eksistējošs mehānisms, piemēram, šaujamierošu direktīva, kas skata konkrēts jomas, tad mums nevajadzētu dubultot eh, šo tekstu darbību. Tālāk vēl ļoti būtisks, būtisks punkts ir pamattiesību ievērošana, ir jāpārbauda tad, kad akī tiek piemērots. Un izvērtēšana var nozīmēt vizītes uz vietām, gan arī jautājumu sarakstus anketā izpildīšanu un arī paziņots, nepaziņots vizītes. E, tos tas īpaši ir norādīts Hāgas programmā. E, tāpat ir. Uh, Daudzgadīgās programmas eh, gad, eh, katra dalībvalsts tiek novērtēta reizi piecos gados, un ik eh, viena valsts sniedz savu pieredzi šīs, šo ārējo robežu novērtēšanas sakarā, un tāpat arī, protams, pro, programmā ir iekļauts ikvienas valsts apmeklējums, bet, ja nepieciešams, arī var paredzēt reģionālu raksturu vizītes. Tāpat arī ir nodoms izveidot ekspertu grupu, dalībvalstis iecels savus ekspertus, varēs, kuri varēs piedalīties šajās vizītēs, un jānodrošina tas, ka viņiem ir nepieciešamās zināšanas. Tātad komisija izvēlēsies ekspertu eh, grupas un kopā ar dalībvalstu ekspertiem un pārstāvjiem no Frontex, Europol, Eurojust var tikt īstenotas vizītes Ļoti svarīgs punkts ir ekspertu uh, ap, skaita samazināšana astoņu nep neparedzamām un sešas paredzētām viz, uh, vizītēm, lai tās varētu eks, uh, veiksmīgi organizēt uz vietas. Tāpat arī divi vadoši eksperti no dalību valstīm vadīs šīs darba grupas. Un vēl viens elements regulējumā ir iespēja neparedzētām vizītēm uz iekšējām robežām kas sastāv tikai no komisijas amatpersonām, eh, komisijas ierēģiem, jo atsevišķos gadījumos komisija uzskata, ka ir runa nevis par dalību valstu iekšējo drošību, bet Eiropas pilsoņu interesēs, eh, kura Eh, kur eh, viens no vislielākajiem sasniegumiem ir pārvietošanās bez robežu kontrolas. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir jādod iespēja um, organizēt nepaziņotas vizītes uz iekšējām robežām. Būtisks punkts ir izvērtēšanas ziņojumi, kurus sagatavo eksperti uz vietas, stādījāt komisiju un dalībvalsts un pēc tam ziņojums atkal tiek iesniegts dalībvalstī, kura var uzdot jautājumus nepieciešamības gadījumā. Attiecīgā e, dalībvalsts var sniegt savu vērtējumu šim ziņojumam. Ziņojumi ir jāiesniedz Eiropas parlamentam arī, un dalībvalstī ir jāiesniedz darbības plāns, kurš paredz tās darbības, kas ir e, jāīsteno, lai novērstu trūkumus. E, tāpat arī pēc šīs ziņojuma var sakot paziņot vai nepaziņot vizīti, lai izvērtētu, kā dalība valsts novērš trūkums. Ir kāda nopietrūkuma, tad komisija ziņo padomē un Eiropas parlamentam maksimāli drīzā laikā. E, pagaidām mēs atsaucamies uz komitoloģijas procedūru, bet šis e, tiks nomainīts ar e, lī, pilnvarām, kas norādīts līguma 291. pantā. Tālāk, panti numur 7 un 9 ir panti par caurskatāmību Un šeit ir runa par ieteikumiem no komisijas parlamentam, kā arī gada eh, ziņošana par veiktajiem pasākumiem un secinājumiem, kas ir izdarīti no ikviena izvērtējuma. Un pēdējie pānti atspoguļo to, ka mehānisms ir piemērojams tikai mm, vērtējumiem pēc iekšējās robežu kontrolas atcelšanai, bet arī iespēja tomēr pastāv to izmantot pirms tam. Un tagad Es domāju, ka es maksimāli izsniedzu jums visaptvarošu pārskatu. Paldies, Maskamer kundze, un tagad mēs uzklausīsim mūsu referentu Kārlosu ko, Koeļu, un pēc tam dosim iespēju izteikties pārējiem deputātiem. Koeļu kungs, lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu teikt dažus vārdus Eh, par komisijas darbu gribētu pateikties. Parlaments 2009. gadā oktobrī pieturējās pie maniem padomiem un noraidīja Eiropas komisijas iniciatīvu, tāpēc, ka izvērtēja modelis, ko piedāvāja komisija, nebija piemērots un e, Pēc tam tika grozīta juridiskā bāze, un komisija piedāvāja priekšlikumu, kas ir baltis, balstīts uz citu juridisko bāzi, kurā dod iespēju parlamentam strādāt koplēmumu kārtībā. Es apsveicu šo iniciatīvu. Tas atbilst Malmstrēms kundzes eh, saistībām attiecībā pret parlamentu. Komisija tikko paskaidroja izvērtēšanas mehānismu būtību. Tiek eh, pieņemta darba metodika balstoties uz anketām un apmeklējumiem uz vietām. Šie apmeklējumi var būt iepriekš paziņoti vai nepaziņoti, Ir paredzēts darbam 5 gadus plāns, un doma ir, ka 5 gadu gaitā visas Schengens valstis tiek izvērtētas. Un mēs paredzam sad, saskaņojumu darbībās ar Frontex. Ja Eiropas Savienībā ir aģentūra ar tādu mandātu kā ir Frontex, tad ir pilnīgi loģiski tas, ka šī aģentūra tiek izmantota vislabākajā veidā jaunās izvērtēšanas sistēmas ietvaros. Vēl tomēr ir vairāki punkti, kas, kuru sakarā es gribētu paust savu neizpratni. Pirmkārt, komisija uzstājas to, ka jānošķir um, izvērtēšanas sistēma tām dalībvalstīm, kas ir Schengens telpā, un tām valstīm, kas ir kandidāts. Komisija uzstāja šo atšķirību. Es to kritizēju pagātnē, norādot, ka nevajadzētu diviem mēriem, divām oliktīm. Ir nepieciešams vienāds uh, Eh, noteikumu ievērošanas līmenis gan kandidātu valstīs, tā kam ir jābūt tādam pašam, kā tam, ko mēs pieprasām jau Schengens telpā esošajām valstīm. 20. pantā tiesa komisija dod iespēju padomēji piemērot kandidātu valstīm jaunu mehānismu. Kāpēc tas netika paredzēts no paša sākuma? Ja tik tiešām ir nepieciešams padomas lēmums, tad kāpēc nepiesaistīt šajā, neiesaistīt lēmumu pieņemšanā parlamentu? Tāpēc, ka mēs šos noteikumus pieņemam koplēmumu ietvaros. Es gribētu apsveikt eh, Eiropas komisiju par jautājumiem, kas attiecas uz parlamentu piekļuvu informāciju. Piemēram, 13. pantā tika norādīts, ka Eiropas parlamentam ir jāsaņem informācija. Izvērtēšanas, ja izvērtēšanas vizītes sakarā ir konstatēti kādi trūkumi Schengens eh, izpratnē, tāpat arī parlaments eh, var gūt piekļuvi komisijas ieteikumiem pēc veiktās izvērtēšanas. Un es priekšsēdētāju tagad eh, gribētu sacīt, ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs neizprotam kā laba padome nevēlas mums sniegt ziņojumu par Bulgāriju un Rumāniju, tāpēc, ka Eiropas parlamentam nākotnē būs piekļūtama, tas ir paredzēts tekstā. Tāpēc mēs ne e, saprotam e, padomas nepiekāpību. Me, kā jau es sacīju, Frontexam tiek piešķirta augstāka svarīguma pakāpe kas, manuprāt, ir noderīgi. Un mums ir jārod veids vislabākajā veidā izmantot Frontex pieredzi. Tāpat ir jautājums par līdzekļiem. Vai Frontex rīcībā ir nepieciešami līdzekļi un personāls, lai varētu piedalīties šajās izme, eh, izvērtēšanas vizītēs? Tātad jāskat ir Frontex loma. Tālāk 12. pantā komisija pārēdz pārbaudīšanas sistēmu e, personu brīvai brī, pārvietošanas iespējām. Tas nozīmē, ka personu, e, komisija uzskata, ka tā var e, vērtē 21. panta piemērošanu. Es varētu sev uzdot jautājumu par šīs normas eh, vi, pareizo vietu juridiskajā arhitektūrā, bet es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc šī izvērtēšana notiek ekskluzīvi no komisijas ierēģņu puses, nepiedaloties dalību valstu speciālistiem. Kāpēc šī ir vienīgā izvērtēšana, ko veids komisijas ierēģi, jo tā ir sava veida apņemšanās, eh, saistību uzņemšanās un jāpiedalās Eiropas institūcijām. Mēs veidojam Eiropas eh, izvērtēšanas sistēmu, tas nozīmē, ka ir jābūt dalībvalsta ekspertu dalībai, jo mēs vēlamies panākt savstarpēju uzticēšanos. Nebūs drošības eh, Schengens telpā, ja nebūs savstarpējas uzticēšanās starp dalībvalstīm un Eiropas institūcijām. Uh, Lūk, to vajadzētu, tam vajadzētu sekot un to nodrošināt, piemēram, iztenot šo mehānismu. Paldies, Koeģu kungs. Un tagad mēs pārējām pie runātājiem, kuri vēlējās izteikties, būs utilkungs. Jūs būsit pirmais. Yes, thank you, Mr. Chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Karlusam par viņa uzstāšanos, kā. Ka referents par Frontex dokumentu. Es vēlētos dažus tālākus paskaidrojumus par Frontex lomu, jo jūs zināt, ka mēs pašlaik pārskatām uh, Frontex izveidošanas aktu, un ir ļoti svarīgi šeit noteikt precīzu Frontex lomu šajā izvērtēšanas mehānismā par to, kā tiek pildīts Schengens akī. Un es vēlētos arī, lai komisija nedaudz sīkāk paskaidrot par Frontex. Šī loma šķiet aprobežojas ar riska analīzes izstrādāšanu, uz kuras pamata tad pēc tam jau citi eh, spēlētāji sāk darboties un veids eh, vizītes uz viet, eh, apmeklējums uz vietām. Uh, es nezinu, vai komisija paredz padziļinātu tālāku Frontex līdzdalību izvērtēšanas procesā un līdzdalību arī pašā izvērtēšanas procesā. Un, ja tas tā ir, tad tas ir noteikti jāatspoguļo Frontex mandātā un jāiekļauj tajā dokumentā, pie kur mēs pašlaik strādājam. Uh, tam faktiski vajadzētu arī izpausties kā papildus finansējumam Frontexam ja jau uh, tam tiek uzdots uh, dziļāk iesaistīties šādos pasākumos un izvērtēt mm, dalību valstu spēju aizsargāt to ārējās robežas, uh, vienlaicīgi nodrošinot pārējos pienākums, ko uzliek Schengenes līgums. Paldies! Mr. Ensiju. Ensiju kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Apsveicu šo komisijas priekšlikumu. jo mums bija nepieciešams Schengens, eh, <clears throat> Schengens eh, izvērtēšanas eh, mehānismus. Tāpat arī es gribu pateikties Kuļu kungam par ļoti skaidro prezentāciju. Salīdzinām ar citām, kuras mēs jau esam pieraduši uzklausīt. Un, e, Nesauksim to tikai par Schengens izvērtēšanas mehānismu, tad šobrīd es gribētu sacīt, ka ir dubulti standarti attiecībā uz uh, Eh, Schengenas eh, nolīguma pie, īstenošana Eiropas Savienībā. No vienas puses tās ir valstis, kas ir eh, dalī, iestājuši, pie, pievienojušās nolīgumam, no otras puses dal, kandidātu valstis. Tās dalība valstis, kas vairs nav zem uzraudzības procesa. Uh, var saskarties ar atsevišķām iekšēju un ārēju robežu pārvaldības problēmām, taču no otras puses ir dalība valstis, kandidātu valstis tādas kā Rumānija, kuras, lai gan pilnībā ievēro Schengens telpas eh, normas, tām nav tiesību pie, pie iestāties klubā, tāpēc uzskatu, ka mums šo, šobrīd ir dubulti standarti. Un gribētu es uzdot jautājumu komisijai, vai no šī viedokļa raugoties, tā neuzskata, ka priekšlikums reglamentam, lai gan tiešām ir skaidri uzlabojumi redzamiem, turpina īstenot dubultus standārtus dalību valstīm un kandidātu valstīm. Gan norādot to, kamēr nav kopīgi izvērtēšanas mehānisma, mēs eh, saskarsimies ar tādu valstu kā Rumānija diskriminēšana arī nākotnē. Paldies, Lakfords kundzei vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es pilnīgi piekrītu, ka Kelies kungs atkal atbilst uh, savam titulam, tātad viņš ir mūsu Mister Schengena un viņa spriedumi tiemēr, vienmēr ir tādi, uz kuriem var paļauties. Man ir gan tāds īsiņš punktiņu sarakstiņš. Viena lieta, es viņam lielā mērā piekrītu, bet ka man ir grūti pārliecināt par to, ka ir šis dalījums starp Schengen zonas valstīm un Schengen zonas kandidātu valstīm. Jo šādā veidā nav iespējams uh, akī eh, ieviešanu atbilstoši izvērtēt. Ja jau mēs nezinām par trūkumiem, pirms eh, kāda valsts pievienojas Schengenai. Tas noved man pie nākamā punkta. Bet ja mēs pieņemam, ja jums būtu jāpieņem, nu ja mums vajadzētu pieņemt šo te argumentāciju, tad parlaments kļūst par partneri šajā pēcpievienošanās eh, izvērtēšanā, taču, kā tas ir šobrīd, mums nav pieejas dokumentiem par kandidātu valstu izvērtēšanu, jo tad jau mēs tādā situācijā nezināsim konkrētas lietas, un tad jau mums vajadzēs, eh, iznāks tā kā ar Vainrētu kungu, prasīsim viņam, kā viņš ievieš sviftu, un atbild būs tāda, kā tā bija. Un tad mēs būsim tādā diezgan muļķīgā situācijā. Mums tā kā vajadzētu pieprasīt atbildību, bet mēs te nodarbojamies tikai ar kosmētisko remontu. E, mums ir tiešām jāpadara atbilstošs darbs un jāstāsta, kā mēs varam veikt tādus pasākumus e, vai pieņemt, nodrošināt, ka mēs maz piekļūstam e, dokumentus arī no kandidātu valstu izvērtēšanas procesa, no kur mēs paslēg esam, esam izslēgti. Es domāju, ka varbūt, ka detaļu jau šeit bija pietiekošas, un tomēr man nav īsti skaidrības par aptvērumu, par to, cik plašas ir, eh, plaši ir šī izvērtējuma. Komisija izdara atsauci uz datu aizsardzību, un es domāju, ka prezentācijā bija atsauce uz pamatiesībām. Lūk, nu, rakstiskajā dokumentā šīs atsauces nav. Un viena no problēmām, kas ir saistīta ar dalību valstu kontroli un pārbaudīšanu pēc tam, ka tās jau ir daļa no Eiropas Savienības vai eh, Schengens daļa, eh, šis pārbauds ir ļoti šauras un tehnisks. Bet būtu vajadzīgs izanalizēt kvalitatīvas lietas, mm, kas attiecas uz valsts iekšējo drošību un kārtīgi, cik eh, efektīvi politiskā eh, administrācija, policijas dienests, eh, kā tiek ievērot datu aizsardzības likumi, vai ir bāžas par par mm, organizētās nodzied, noziedzības tādu smagu penetrāciju vai iespiešanos sabiedrībā. Tā tad, lūk, nevar veikt tādas tehniskas e, lietas vien. Jā, es saprotu, ka, protams, šim darbam ir jābūt ierobežotam, tas nevar būt bezgalīgi izstiepts, un tomēr ir jābūt skaidrībai par to, kādus elementus tad mēs ņemsim vērā. Un pēdējais punkts Un es ceru, ka e, tā nav man tāda paša interese. Es tomēr, es pārstāvu Lielbritāniju, bet nepārstāvu Lielbritānijas valdību. Piemēram, apvienotāja karalistei ir pieeja dažiem Schengenas e, datu, e, tātad dažām Schengenas datu sistēmām. Protams, ka ir apvienotās karalists intereses un arī iesaistīšanās dažos vērtēšanas mehānismu aspektos. Es tā īsti neredzu, kā apvienotās karalistes valdība pilnībā varētu izslēgt no šī izvērtēšanas mehānismu. Es neesmu naiva, es zinu, ka vienmēr pastāv problēma Uh, par to, ka uh, nešengens dalība valstis vienmēr teikt nosmeļ krējumu, bet uh, jūs kādreiz strādāju pie šengens projektiem, kad biju parlamentu locekli Lielbritānijā, bet par to mēs tagad daudz te nerunāsim. Bet, piemēram, apvienotā karaliskajai pieejams SIS bet viņiem nav absolūti nekādas intereses par to, kā datu aizsardzība tiek ievērot Schengens dalību valstī, valstīs. Būtu labi šeit kāds skaidrojums. Paldies. Ždanakas kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties referenta kungu, Koelio kungu par šo darba veikšanu jau kopš 2009. gada, kad viņš pieņēma šo lēmumu, un es domāju, tā bija laba doma tā darīt, un, un mēs tagad redzam, ka mēs esam vairāk iesaistīti procesā. Taču mūsu galvenais jautājums komisijai ir sekojošs. Vai datu aizsardzība? un pamattiesību pienākumi būs skaidri iekļauti šī pārbaudas mehānisma mehānismā. Un tā ir, tas tāds ir mūsu viedoklis, un, protams, mēs pilnībā atbalstām Koelio kungu attiecībā uz to, ka ir dažādas pieejas Schengenas dalību valstīm un kandidātu valstīm. Un mums mainījās ēnu referenti un, un es tā diezgan vēl dabu izlasīt dokumentus par Bulgāriju un, un Rumāniju, un es esmu pateicība tiem, kas galu galā nodrošināja to, ka faktiski visi Lībes eh, grupas eh, deputāti pār piekļūt šiem dokumentiem. Mēnes kundze. Ernstas kundze. Mr. Kaljo, nehmen Sie auch von unserer. Jā, ah, Kaljo kungs, Mūsu grupa gribētu arī jums izteikt komplementus. Man patīk eh, tas, ka jūs runājat skaidri. Man nepatīk cilvēki, kas runā riņķī un apkārt. Man patīk jūsu skaidrā valoda. Eh, attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju mm, ir skaidrs, ka dokumentā ir jānosaka, ka šeit nevajadzētu uh, atšķirīgas pieejas veidot pret Schengens dalību valstīm un kandidātu valstīm. Es domāju, ka uh, esot kandidātu valsts kan statusā, tas ir diezgan grūti. Un jautājums par to, kādas spēlītas mēs te spēlējam. Vācu mēdījos uh, var aizmirst par visām šīm diskusijām, jo uh, Tur jau mēs izlasījām, jo mēs Vācu avīzēs izlasījām, ka padomas, ja, padomi jau ir izlēmusi, ka ko tad darīt ar uh, Bulgāriju un Rumāniju. Un es pieņemu, ka parlaments faktiski šeit ir tādā diezgan neveiklā situācijā. Mums gan ir šie galdi uz dokumentu, eh, uz galda, bet Eiropas mēdījos uh, ir. Uh, faktiski parādījies jau informācija, ka mēs īstenībā te daudz neko vairs ietekmēt nevaram, un tāpēc šī situācija mums ir sarežģīta. Un ir svarīgi un pateikt, ka kom, na, nepietiek, ka parlaments tiek tikai informēts. Parlaments ir jāiesaist, un šoreiz tas tā nenotika. Un Eh, svarīgi ir, kā mūs iesaistīs jau no paša sākuma. Un tad vēl šis jautājums par tām eh, izziņotajām un neizziņotajām vizītēm. Un ko tad darīt, ja, piemēram, kāds saņem negatīvu vērtējumu vai atrodas, eh, vai tiek konstatēts problēmas, ka, ko tas valstīm nozīmēs, kādas tam būs sekas? Es domāju, ka tas viss ļoti rūpīgi jāizskata. Es eh, domāju, ka tas ir svarīgs jautājums, un mums tajā vajadzētu būt ieinteresētiem. Tā tad lūk šis jautājums par vizītēm, eh, kur mēs eh, tālāk, kas ar sīs informāciju notiek un tā tālāk. Man tas viss šķiet tāda liela mistērija. Un visbeidzot, Ungārija un Rumānija. Es lasīju, ka Ungārijas prezidentūra uzskata, ka visu Rumānijas teritoriju nevarētu iekļaut Schengenā. Es te gribētu kaut kādu lielāku skaidrību. Tas būs svarīgi mums nekā, ne tikai kā parlamentu locekļiem, bet tas ir svarīgi arī cilvēkiem, kas dzīvo Rumānijā un Bulgārijā. Paldies! Plotras kundze. Lozis kundze, jūs lūdzāt vārdu, ā, verži, Veržjat kundze vēlas izteikties. Es neredzu nekādu problēmu, ja jūs uh, sajaucat mani ar uh, Flotras kundzi, kaut arī mēs neesam vienā un tajā pašā politiskajā grupā. Man ir tāds viens konkrēts jautājums, lai varētu labāk saprast situāciju. Mūsu priekšā ir jautājums par Romu pārvietošanās brīvību. Tātad valstis, kuras tas visvairāk skar, ir Ungārija un Rumānija. Un es gribētu zināt, kā komisija konkrēti risinās šo problēmu un kā mēs pēc šā piemēra varam redzēt, kā mēs uh, šos noteikumus īstenosim, jo šobrīd ne viss ir pilnīgi skaidrs, un es arī gribētu uh, uzdot jautājumu, kad Redingas sult, eh, kundzes solītais ziņojums mums beidzot tiks nodots. Merci. Jā. Paldies. Tagad mēs atkal uzklausīsim komisijas pārstāvi un pēc tam noslēguma vārdus teiks arī mūsu referents. Mēs Hamers kundzei vārds. Paldies par šiem dubultstandartiem. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tām faktām, ka ne jau šeit akī tiks uh, piemērots atšķirīgi. Um, tā tas nebūs gluži vienkārši iestāšanās uh, akts paredz uh, citu mehānismu un citu izvērtēšanu. Tā tad viss ir atkarīgs no tā, vai robežas kontrola ir atcelta vai nav un tādēļ ir ieteikums arī dalību valstīm pilnībā īstenot šos noteikumus. Otrā gadījumā, kad valstis jau ir Schengenas zonā, tad ir nepieciešams mehānisms, lai pārbaudītu, ka visas prasības tiešām ir īstenotas. Tālāk par Bulgāriju un Rumāniju tas ir jautājums Ungārijas prezidentūrai, jo uh, šeit atbildīgā ir padoma par šiem jautājumiem. Par Frontex lomu komisija paredz, ka Frontex veica uh, risku analīzi, balstoties uz uh, inspekcijām uz vietas, bet tas nenozīmē, ka Frontex kolēģiem būtu šīs vizītes jāveic, bet gan, ka komisija var uzaicināt Frontex pārstāvis piedalīties šais vizītēs, līdz ar to uh, šeit nevajadzētu runāt par lieliem papildu resursiem Frontex aģentūrai. Tālāk bija jautājums par uh, šiem komisijas ekspertiem, kādēļ tā ir paredzēts. Pamatojums ir tāds, kādi mums, ka papildu pasākumi attiecībā uz vīzām un uh, ro, robežu pasā, apsardzības pasākumiem uz ārtējām robežām ir jāgarantē savstarpēju uzticību Nākošais jautājums par uh, policijas kontrolas iekšējām robežām ir jārūpējas par to, lai šeit nebūtu pārspīlējumi un lai valdītu savstarpēja uzticība, lai uh, mēs arī paredzējām, ka komisijas eksperti veik šīs pārbaudas, lai uh, neapgrūtinātu dalību valstu ekspertus izvērtēšana šeit ir doma ne tikai par tehniskiem aspektiem, bet arī par kvalitatīviem aspektiem. Un šeit uh, es atsaucos uz 32. punktu, kur ir runa par or organizatoriskiem, kvalitatīviem, administratīviem un uh, citiem aspektiem attiecībā uz akī ieviešanu, tātad ne tikai par tehniskiem, bet arī par kvalitatīviem aspektiem. Tālāk par pamattiesību ievērošanu ir runā par to 11. apsvērumā. Par uh, apvienotās karalistes neizvērtēšanu tas ir saistīts ar komisijas izraudzīto juridisko pamatu, bet es domāju, ka diskusijas par to vēl turpināsies. Ceru, ka esmu atbildējusi uz visiem konkrētajiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Paldies! Paldies uh, Moshamers kundzei. Tagad uzklausīsim referentu Koeljo kungu. Jā, pavisam īsi. Es uh, saprotu šos, uh, šo juridisko pamatojumu, bet es nesaprotu, kā sistēma darbosies, ja mums būs atšķirīgi standarti. Mums ir skaidri jāsaprot, ja standarti ir atšķirīgi, Uh, attiecībā uz uh, valstīm, kas jau ir Schengen zonā un valstīm, kas ir kandidātas uh, Schengen uh, zonai. Tas nozīmē, ka šīs prasības vienā gadījumā varētu būt augstākas, otrā gadījumā zemākas. Tas nozīmē, ka mēs pieņemam valsti Schengen zonā, Un tad tiek veikta atkārtot izvērtēšana, un tad izrādās, ka šī valsts neatbilst prasībām. Uh, Un tad mums būs jāveic atbilstoši pasākumi. Tad taču nav nekādas jēgas šādai procedūrai. Ja standarti kandidātu valstīm ir augstāki, savukārt tad rodas tāds iespējas, ka ir netaisnīga attieksme pret kandidātu valstīm. Jo šī valstīm tiek izvirzīts stingrāks prasības nekā Schengens zonas dalību valstīm Tas atkal nav godīgi. Tātad nav nekādas jēgas šiem atšķirīgiem standartiem. Un mums šī problēma ir jārisina atbildīgi un nopietni. Un tādēļ parlamentam ir nepieciešama piekļuve dokumentiem un nevar būt atšķirīga situācija abos gadījumos attiecībā uz dokumentu piekļuvi. Vairāki kolēģi minēja šeit izvērtēšanas ziņojumus par uh, Bulgāriju un Rumāniju. Šo jautājumu mēs apspriedīsim nākošu ceturtdienu pēcpusdienā, bet man jāinformē kolēģi, ka mēs nesam saņēmuši no padomas nekādus oficiālus dokumentus par Rumāniju un Bulgāriju. Es gribu vēlreiz atkārtot, mēs nesam saņēmuši nekādus dokumentus. Pēdējā sanāksmē es apsveicu kapitānī kunga iniciatīvu, kurš bija saņēmis dokumentus no neoficiāliem avotiem, un viņš tos izplatīja visiem kolēģiem, bet es informēju komisteju, ka tie nebija oficiāli dokumenti. Tie bija tikai dokumentu projekti, kas pagājuši ceturtdien tika grozīti padomē. Un pat ja tie būtu galīgie dokumenti, padome tos mums nav iesniegusi, un mēs nevaram būt droši, ka te tiešām ir oficiālie dokumenti, ka nekas nav grozīt šajā tekstā. Tikai tad, ja mēs būtu saņēmuši dokumentus no padomas, tie būtu oficiāli dokumenti, ar kuriem mēs varētu strādāt. Un kapitānī mm, kunga pēc savas iniciatīvas izsniegtie dokumenti jau ir mainījušies pēc savu saturu, jo tie bija tikai dokumentu projekti. Un pagājuši ceturtdienu padomē tie tika grozīti. Tātad. Protams, mūsu rīcībā esošie dokumenti ir būtiski, jo tie dod ieskatu problemātikā, bet tie nav oficiāli dokumenti un parlaments nav nekādus dokumentus oficiāli saņēmis. Un es vienojos ar ēnu referentiem pagājušajā nedēļā, ka nākošais ceturtdien mēs šo jautājumu apspriedīsim. Mēs nevaram izmantot pātrināto procedūru, jo nekādu dokumentu nesam saņēmuši. Tātad mēs esam uzklausījuši komisijas pārstāvi, esam uzklausījuši Kolēlio kunga secinājumus. Viņš uzsvēra, ka ir steidzami nepieciešams nodrošināt, lai mūsu pieprasījums tiktu apmierināts. Un mums komitejai, Lībe komitejai ir jāvēršas pie padomas, pieprasot mums iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, uh, par Schengenas akī attiecināšanu uz Bulgāriju un Rumāniju. Un mēs uh, gribētu lūgt uh, padomi kopumā un uh, prezidentūru uh, atbildēt uz šo pieprasījumu. Vai neviens nevēlas reaģēt uz šo pieprasījumu? Nu, tad mēs virzamies uz priekšu, bet mēs joprojām gaidām atmierinošu atbildi no prezidentūras un no padomes, jo šis punkts izskan katru reizi, kad mēs apspriežam Schengenas zonu, un tā tas ir noticis arī šodien. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tās ir kopīgas debates par 6, 7, 8, 9, 10 un 11 darba kārtības punktu. Visos šajos punktos ir runa par 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu un par Eiropas Savienības vispārējo budžetu trešo iedaļu. Visos šajos uh, jautājumos uh, referents ir Saimons Busutils Tātad šeit ir atzinumu projektu sagatavojas Busuti kungs ne tikai par komisijas budžetu, bet arī par piecām aģentūrām, kas atbilst mūsu atbildības eh, jomai. Pēc tam mēs uzklausīsim komisijas pārstāvis, eh, un pēc tam būs arī diskusijas. Lūdzu, vārds Busutilkungam. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, centīšos pēc iespējas ātri tikt ar šo jautājumu galā. Es gribu pateikties Veronikas Matiekundzei, kura bija referente, referente budžeta kontrolas komitejā, un viņa ir šeit zālē, un viņu varētu interesēt manis teiktais. Kolēģi noteikti atceras, ka mums bija pirmā viedokļu apmaiņu par šiem sešiem atzinumiem jau mēneša sākumā, un tāpat piedalījās arī komisijas pārstāvji un piecu minēto aģentūru pārstāvji. Mani atzinumi balstās uz to viedokļu apmaiņu, kas mums notika mēneša sākumā, un it īpaši uz tiem jautājumiem, ko es biju nosūtījis komisijai un aģentūrām, un tām atbildēm, ko esam saņēmuši. Tagad īsumā izskatīsim sešus atzinumus, ko esmu sagatavojis. Pirmkārt par komisiju attiecībā uz mūsu budžeta daļu, trešo iedaļu, runājot par izdevumiem, kas eh, skar mūsu kompetenci. Es augstu vērtēju to faktu savā atzinumā, ka ir sasniegts ievērojams progress attiecībā uz budžeta apropriāciju izpildi attiecībā uz brīvības drošības un tiesiskuma telpu, bet tomēr maksājumu, atcelto maksājumu līmenis tomēr paliek augsts 8,5% bet eh, četru solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības eh, programmu īstenošanas apjoms ir liels, bet zemāks izpildus apjoms bija pamatiesību un tiesiskumu jomā, drošību un brīvību garantēšanas jomā. Tāpat Eh, aicinām komisiju pēc iespējas drīz publicēt termiņu eh, vidusposmā eh, novērtējumus par dažādiem fondiem un programmām, un komisija bija apsolījusi to izdarīt līdz pagājušā gada beigām, bet tas nav izdarīts, un tad ir ļoti svarīgi, lai šāds vidustermiņu pārskats būtu mūsu rīcībā, ja mēs gribam turpināt, sākt diskusiju par finanšu plānu, daudzgadu finanšu plānu nākošā gada otrajā pusē. Nākošais uh, atzinums ir par Eiropas Savienības pamatiesību adentūru. Es aicinu izteikt nožēlu par to, ka tiek uh, slēgti tiešie pamata līgumi no pamatiesību aģentūru puses un par to arī mēs runājām viedokļu apmaiņas laikā. Runājot par IMCDDA, mums būtu jāprecizē nosacījumi par iekšējiem ieņēmumiem un par uzkrājumiem, kas ir izveidojušies tulkošanas centram. Tālāk pārējām pie eiro. Just. Es ierosinu paust nožēlu par to, ko aģentūrā vēl ir liels uh, skaits neaizpildītu amatu un ka šāda amata īpatsvars ir 24%. Tāpat jānožēlo, ka virkne darbā pieņemšanas līgumi, kas tika noslēgti neatbilstoši procedūrai, joprojām ir spēkā, un mēs aicinām Eirodžast labot šas um, neatbilstības noteikumiem pēc iespējas ātrākā termiņā. Tālāk par Frontex es aicinu norādīt, ka 2009. gadā atcelto maksājumu un uz nākošo gadu pārcelto maksājumu apjoms ir bijis liels, lai gan ir panākti uzlabojumi pateicoties intensīvai budžeta izpildes kontrolei. Mums tāpat ir uh, jāņem vērā Frontex uh, dibināšanas aktu pārskatīšana un tā ietekme uz budžetu nākotnē. Runājot par CEPOL uh, policijas akadēmiju un apmācības aģentūru, es ierosinu norādīt, ka dažas iepirkuma procedūras neatbilda prasībām. Četros gadījumos iepirkumi tika veikti bez līgumu konkursa 2009. gadā es ierosinu norādīt to, ka sakarā ar to, ka finansējuma regula, kas tika pārskatīta, nekad nav iesniegta komisijai un nekad nestājās spēkā, un daži šie līgumi tādēļ neatbilst likumam un vairākos gadījumos nav veikta izmeklēšana par neatbilstošām iepirkuma procedūrām un uh, šie parakstītie līgumi neatbilst tiesību aktiem. Un es ierosinu, ka mums ir jānorāda, ka darbā pieņemšanas līgumi, kas ir noslēgti nelikumīgi, joprojām ir spēkā un ka aģentūrā ir jārīkojas, lai novērstu minētos pārkāpumus. Tāpat ir uh, um, maksājumi piešķīrumi izmantoti privātu izdevumu atlīdzināšanai, tas arī ir nepieņemami. Un pat ja ir uh, koledžai jauna vadība, uh, pagātnē pieļautās kļūdas joprojām nav labotas, un mums, protams, ir jāatzīmē jaunās koleģas vadības uh, veiktie uzlabojumi un komisijas komentāri par koleģu 2010. gadam. Un es ierosinu, ka mūsu komiteja ir jādod atzinums budžeta kontrols komitejai, ņemot vērā lielo kļūdu un pārkāpumu skaitu uh, CEPOL budžetā 2009. gadam atteikt budžeta izpildes apstiprinājumu. Līdz ar to es noslēdzu savu uh, īso ievadu par sešiem atzinumiem. Es vēlos pateikties kolēģiem par uzmanību un it īpaši sekretariātam par palīdzību. Kalers kundze uh, laikam ir uh, tiešām uh, nolēmta tam, ka viņa joprojām mani atbalsta manā darbā un esmu gatavs uzklausīt komentārus no komisijas un kolēģiem. Paldies par lielisku paveikto darbu, Stilkungs, un tagad mēs uzklausīsim komisiju. Komisijas pārstāvis lūdzu. Lūdzu, vai jūs vēlaties nākt klajā ar paziņojumu? Lūdzu. Paldies! Esmu Stefanija Karijona nodēgā iekšlietas un e, tieslietas. Man pārāk daudz nav piebilstam šai prezentācijai, kas atspoguļo dažādās diskusijas, kādas ir notikušas. Tajā, kas attiec uz komisijas, gribēju tikai norādīt, ka komisija vēlas pateikties referentam par e, ļoti pozitīvo e, viedokli, kāds tiek sniegts. Visumā mēs piekrītam tam, ka 2009. gadā ir atspūgļot uzlabojumi finanšu pārvaldībā, DG attiecīgajā, un mēs vēlētos arī pārliecināties par to, ka Izteiktās piezīmes tiks ņemtas vērā saistībā ar turpmākajām finanšu perspektīvām, konkrēti es domāju par piezīmēm attiecībās nepieciešamību uzturēt dalīto pārvaldību un piemērot eh, vienkāršošanu programmas īstenošanā. Tāpat arī komisija gribētu pārliecināties, ka mēs, eh, ka, ka parlaments turpina veikt vidusposmu pārsmats, un mēs eh, visdrīzākajā laikā arī publicējam pārskatus. Tālāk piezīmes aģentūra sakarā. Komisija nevar, protams, sniegt eh, detaļas. Šeit mēs gribētu tikai atzīmēt to, ka četras aģentūras Eirojust Frontex un vēl divas citas saskaņā ar revizijas palātu eh, datiem. Eh, šī aina ir pareiza un Komisija vēlētos tomēr um, norādīt, ka tā ir nobažījusies par priekšlikumu nepiešķirt izpildu Sepolam 2009. gadam. Patiesībā komisija uzskata, ka visi pasākumi, kur ir veikti un turpina tikt īstenot, ir palīdzējuši problēmu atrisināt konkrēti jaunas menedžments un daudzie uzlabojumi finanšu jomā. Tādējādi Mēs gribētu, lai lēmums tiktu pieņemts maksimāli izsvērti. Paldies komisijai un tagad uzklausīsim deputātu Salvaro kungs. Lūdzu. Paldies pavisam īsi. Runājot par Busutilkunga ziņojumu, faktiski nav tādu punktu, kurām es nevarētu piekrist, un es arī viņu apsveicu par lielisku paveikto darbu. Uh, Un ļoti labi, ka viņš šeit piemin arī risinājums un nepieciešamību pēc risinājuma, un īpaši es gribu šeit runāt par cepolu. Jo šeit ir virkni nenoskaidrot lietu, un, un budžeta kontrolas komitejā tas jau ir izraisīja diskusijas, un arī budžeta komitejā, kuras loceklis es esmu. Es ceru, ka uh, tas ir tāds labs piemērs diskusijām par tam līdzīgiem jautājumiem, un es domāju, ka šie jautājumi ir jāņem vērā, veidojot budžetu 2012. gadām uh, saskaņā ar trešo sadaļu, un tur mēs faktiski varētu aplūkot, kā izlabot tās lietas, kas ir radījušas problēmas 2009. gadā un iekļaut to jau budžeta veidošanas procesā. Nu, runas ir garas, darbs ir īss, bet Saimon apsveicu, un es domāju, ka šeit mēs tevi atbalstīsim, Kelam kungs. Kelams kundze. Paldies, es arī piekrītu tam, kas ir ierakstīts ziņojumā. Mums ir daži e, grozījumi, kas varētu uzlabot formulējumu. Es arī piekrītu jūsu nostāju attiecībā uz CEPO par to, ka neapstiprināt budžeta izpildu viņiem bet runājot par CEPL un arī citām aģentūrām. Mēs runājam par 2009. gadu, un man ir ļoti grūti uh, tur minēt lietas, kas ir uzlabojušās tagad 2010. gadā. Gal galā mēs apskatām 9. gadu, un uz to arī vajadzētu koncentrēties. Un ja ir uzlabojumi, uh, aģentūra atbildās, ja viņi saka, ka viņi to vai to ir uzlabojuši. Es gribētu to redzēt lai to apstiprinātu revīzijas palāta, ka par to jau varēs runāt par faktu. Ir, protams, labi novērtēt aģentūru centienus, uh, uzlabot lietas, ka kaut kas tiek uzlabots, taču vajadzētu pagatīt pirms to apstiprina revīzijas palāta. Pirms mēs uh, paužam savu prieku par uzlabojumiem, par kuriem precīzi mums vēl nav zināms, vai tādi ir vai nav. Nu, tas varbūt būtu, tā būtu tāda viela pārdomām. Paldies, paldies, Matie kundze. Paldies. Vispirms gribu apsveikt eh, Saimonu par apjomīgo darbu aģentūras sakarā un lai izteiktos īsi. Pilnībā atbalstu šīs nostājas un secinājums ziņojumā aģentūras sakarā. Sepol sakarā gribētu teikt, ka, kā jau to citi kolēģi norādīja, mēs runājam par 2009. gadu budžeta izpildi, un tas fakts, ka direktors ir mainīts 2010. gadā, nemaina 2009. gada izpildi un neietekmē, tāpēc es neatbalstu komisijas viedokli, kur norāda, ka, lūk, jaunais direktors ir daudz darījis, lai koriģēt situāciju aģentūrā. Mēs to redzēsim attiecībā uz 2010. bet pagaidām mēs runājam par 9. un es pilnībā atbil, atbalstu referenta nostāju. Katrā ziņā mēs esam daudz runājuši par šo aģentūru un es domāju, ka tā kā 2009. gadā notikušais nav pietiekami korekts, lai mēs varētu šo izpildi piešķirt. Un tā kā mēs esam Libe komitejā, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz problēmām ar sepolu struktūru. No vienas puses, manuprāt, komisijai nav pilnībā savu vietu atvēlēt pārvaldībā padomē, tai nav balstiesība, tāpat arī, manuprāt, ir bijušas problēmas ar administrācijas padomi, mēs runājam par privātiem uh, Eh, tēriņiem par, par nodokļu maksātāju naudu. Mēs tāpat runājam par daudziem trūkumiem direktoru sakarā. Direktors ir demisionējis, tas tā demisija tika pieprasīta, taču es domāju, ka administrācijas padome arī nebija savu uzdevumu augstumos. Un atsevišķi tās locekļi vismaz nebija savu uzdevumu augstumos. Un es domāju, ka vajadzētu tik tiešām pārskatīt struktūru. Vai nu pievienojot Sepolu Eiropolu, vai arī stiprinot Sepolu. Bet es nedomāju, ka šī aģentūra varētu izdzīvot, neraugoties uz pašreizējā direktora piešķirtajiem un pieguldītajiem pūliņiem. Es tomēr nedomāju, ka pašreizējā stāvoklī šī aģentūra spētu būt dzīvot spējīga. Es domāju, ka padomē ir jādomā par šo jautājumu, jo nav nopietni šādā situācijā paturēt šāda apjoma struktūru. Paldies, Busutilkungs, galvārds. Jā, paldies vēlētos pateikties visiem kolēģiem par ieguldījumu un arī par laipniem vārdiem. Un nobeigumā vēl tomēr par cepolu. Kolēģi atcerēsies, ka pagājušajā gadā mēs Cepolam nedevām budžeta izpildes apstinājumu arī par 2008. gadu. Un budžeta kontrolas komiteja nolēma tikai pirms dažām dienām pagājušajā nedēļā piešķirt 2008. gada budžeta izpildes apstiprinājumu tomēr. Taču tas tomēr ir jāvēl jāapstiprina plenārsēdē, bet, kā kolēģi tagad saka, uh, Mēs nerunājam par 10. gadu vai 11. vai 8. mēs runājam par 2009. gadu, kurā ir notikušas nelikumības, un tieši šī iemesla dēļ mums ir jākoncentrējas tieši uz šo laika posmu, un tur pilnīgi nešaubīgi mums nevajag viņiem piešķirt un apstiprināt budžeta izpildi jo faktiski vajadzētu šeit padomāt par struktūru, kā izveidot šī aģentūra, un nolemt arī, vai šo aģentūru nevajadzētu iekļaut citā aģentūrā, piemēram, Eiropola. Paldies, Būsatol kungam, jūs ļoti skaidri pateicāt, ka mums ir ļoti spēcīgs vēstījums jāsūta komisija, komisija, vai jūs arī vēlreiz vēlaties izteikties vēl kādu minūtīti? Tehnisks skaidrojums. Izpildi netiks piešķirta sepolam par 2008. gadu, to mēs sapratām, bet šeit ir runa par kontu slēgšanu, kas tehniski atšķirās. Par 2008. gadu izpildi netiek piešķirta, bet ir konti jāslēdz, lai varētu eh, visus darbus pabeigt šajā sakarā. Tas ir pilnīgi skaidrs, labi. Es domāju, ka vēl jānorāda 7. Eh, 3. Eh, februāris 12. ir grozi, ceturtdien ir grozījuma iesniegš, iesniegšanas termiņš un balsojums notiek Libē 28. februārī. Un mēs pārējām pie nākamā punkta, kurš ir 12. Desmitā panta ieviešana. E, des, e, e, apvienoto nāciju organizāciju šaumieroču protokolu desmitā pantu piemērošanu un eksporta atļauju, kā arī importu un tranzītu pasākumu noteikšanu attiecībā uz šaujamieročiem, to detaļām un sastāvdaļām un munīciju vārdu. Un referentei kolēģei, um, referente šeit ir Matjē, Lībe komiteja saskaņoja savus viedokļus ar Inta komiteju šajā sakarā priekšlikumi tika noraidīti no mūsu puses, un tagad mēs uzklausām referenti Matjē, pēc tam komisiju, un pēc tam uh, dosim vārdu diskusijām. Intveldes kundze, ko, varbūt tas tika ziņots, taču slēgtā sēde bija, kas bija paredzēta. Pēdējais punkts, vai tā notiks? Jā tā notiks, tas ir pēdējais punkts, mums vajadzētu pulksten sešos to skatīt. Es ceru, ka mums tas izdosies. Meķie kundze, ja jūs palīdzēsit mums strādāt uh, uh, tempā, tad mēs to augsti vērtēsim. Priekšsēdētāji sapratu visu, dārgie kolēģi, regulas priekšlikums atbilst nepieciešamība Eiropas Savienībai transponēt desmito pun eh, punktu apvienoto nāciju protokolā par nelegālu šaujam ieroču eh, pārvadāšanu. Šis pants pārēdz stiprināt kontroli eksportam, importam, tranzītam, šaujam ieročiem, kas ir paredzēti trešajās valstīs un paredzēti civilai lietošanai. Šobrīd likumdošana dalību valstīs ir atšķirīga un ir jāpieņem vienoti noteikumi un vienoti mēri, lai varētu veicināt sadarbību starp nacionālajām varas iestādēm šajā, šajā sakarā. Katrā ziņā vēlos norādīt, ka tas netiks īstenots uz Eiropas MVU rēķina, kas ir aktīvs šajā jomā. Tāpat arī mums ir jāatbrīvojas no daudzām administrīvām nastām, kas ir ļoti eh, nevajadzīgi šajā ziņā un tikai brūtina konkurētspēju. Tā, šajā sakarā mūsu atbildība ir nodrošināt MVU lojāls konkurences noteikums ar uzņēmumiem, kuri atrodas trešajās valstīs. Komisija savā tekstā ir mēģinājusi šīs prasības ievērot, lai gan atsevišķas definīcijas ir novecojušas. Piemēram, mēs atcaucamies uz šaujamieroču definīciju, kur ir norādīta svina, uh, vi, <clears throat> svina propulsija, lai gan svina izmantošana atsevišķās valstīs pat nav atļauta. Uh, Tāpat arī e, tā, tās var izraisīt saturnismu dažiem dzīvniekiem. Un regulas priekšlikumā es domāju, ka šīs procedūras ir jātiecina uz visiem pagaidu eksporta gadījumiem, pārbaudāmiem mērķiem, taiskaitā ekspertīzi un e, labošanu tas jau ir pakļauts esošai likumdošanai muitas kontrolas jomā un jāatbrīvo būtu šie pasākumi no nevajadzīgām administratīvām nastām. Un, manuprāt, vajadzētu saīsināt paredzēto termiņu līdz 60 dienām, lai eh, arī sākotnējs 120 dienu periods nav realistisks. Un ir jāparedz garāks termiņš, kā to piemēram paredz termiņš, atti, eh, nu, eh, termiņš eh, komercializācija, kas ir 18 mēneši. Paldies. Madame Mathieu, pour la présentation de votre rapport. Paldies, Mathieu kundze, un vārds komisijai, uzklausīsim komisiju. Komisijon. Grazie, signor Presidente. Eh, la Komisione vorrebbe ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tas pievēršas šim regulas projektam, un mēs īpaši vēlētos pateikties referentei Matiekundzei un. Uh, Jakolīno kungam. Tātad šeit ir iesaistītas divas komitejas, gan Libe, gan Inta komiteja. Iepriekšējā sanāksmē mēs informējām par mērķiem un pamatojumu, kāds ir šim priekšlikumam. Galvenais mērķis ir ratificēt protokolu, ko Eiropas Savienība vēl nav ratificējusi. Un ja tiek pieņemta šī regula, tad mēs virzamies uz protokola ratifikāciju. Es zinu, ka laiks ir ierobežots un es negribētu iedziļināties detaļās, bet es gribētu uzsvērt nepieciešamību nodrošināt pilnīgu uh, protokola of, obligāto normu īstenošanu un arī protokola gara ievērošanu. Tādēļ ir jābūt konsekventiem saskaņā ar citiem uh, tiesību aktiem, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Godātie deputāti, es arī vēlētos norādīt, ka komisija ir gatava sniegt jebkādu atbalstu likumdevējām iestādēm parlamentam un parlamentam padomēji jūsu darbā. Ja jums ir nepieciešami kādi paskaidrojumi, mēs esam gatavi tos sniegt un ceram, ka šis, šī regula tiks pieņemta pēc iespējas ātrāk. Paldies Marīnī kungam komisijas vārdā un tagad uzklausīsim padomas pārstāvi Lajošu Racikungu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentei par uh, prezentāciju, un es tikai varu apstiprināt Ungārijas prezidentūras vārdā, ka mēs šo jautājumu uztveram ļoti nopietni, mēs liekam, pieliekam lielus pūliņus uh, šā jautājuma risināšanai. Jau ir notikušas divas sanāksmes padomē un ir arī paredzēts uh, organizēt papildu sanāksmes, lai šo jautājumu varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt. Es saprotu, ka ēnu referents ir Jākolīno kungs, vai viņš arī vēlas kaut ko teikt? Lūdzu, vārds Jākolīno kungam. Paldies ne jau kā ēnu referents, es vēlos uzstāties. Es esmu referents par šo jautājumu atbildīgajā komitejā, kas ir Starptautiskās tirzniecības komiteja. Es uzmanīgi uzklausīju ieteikumus, ar ko nāca klājā Matjē kundze, un es tikpat uzmanīgi uzklausīju arī to, ko teica komisijas un padomas pārstāvi. Šis ziņojums ir saistīts ar tirzniecības procedūrām, bet šeit ir arī drošības aspekti iesaistīti. Un tos atspoguļo arī Maķie kundze savā a, ziņojumā, un tas viss tiks iekļauts arī mūsu komitejas ziņojumā. Komisija jau norādīja, ka Mm, atsevišķi principi, kas ir izklāstīti, ir konkrēti jāīsteno dzīvē un ka jānodrošina saskaņotības starp dažādiem tiesību aktiem. Es ceru, ka mums izdosies panākt atbilstošu līdzsvaru darbā pie šā ziņojuma. Grozījumi šai komitejā var tikt iesniegt līdz 3. februārim, bet atbildīgajā komitejā, INTA komitejā, termiņš ir 4. februāris. Tagad pat vēlos komentēt dažus uh, jautājumus, ko minēja Matjē kundze, proti par grafiku vai šeit ir jārunā par kalendāru dienām vai par darba dienām. Protams, to mēs varam izvērtēt. Tāpat par spēkā stāšanās datumu šai regulai arī par to mēs varam vēl domāt. Sākumā komisija ierosināja 4 mēneši, Matjē kundze ierosināja 18 mēneši. To mēs arī varam apspriest ar ēnu referentiem gan šai komitejā, gan INTA komitejā. Paldies! Tagad uh, Ana Gomeša dod vārdu deputātiem Anna Gomeša pirmā. Es vēlētos pateikties mūsu kolēģei Veronikai Matjē par viņas uzstāšanos un arī citiem runātājiem, bet, kad es izlasīju šo ziņojumu, es uh, kļuvu bažīga, tas man satrauca, jo mēs nemaz nerunājām par to, ka ir uh, Eh, šis, eh, šī regula jāsaskaņo ar rīcības kodeksu, kas eh, Francijas prezidentūras noslēgumā 2008. gada beigās tika apstiprināts attiecībā uz militāro tehnoloģiju un aprīkojumu eksportu. Jā, šeit it kā ir runa par uh, civilas nozīmes šaujam ieročiem, un, un kodeksā ir runa par militāru pielietojumu, bet jāskatās, kādā pasaulē tad mēs dzīvojam. Tātad šie civilie uh, šaujam ieroči, medību ieroči patiesībā ir tā, tie, ko Āfrikā izmanto kā masu iznīcināšanas ieročus un bieži vien mūsu valstis šos ieročus eksportē uz attīstības valstīm, kur tos uh, lieto pat uh, bērni, kas ir uh, mobilizēti dažādās bandās un tā tālāk. Tātad mums ir jānodrošina, lai būtu konsekvences starp komisiju un padomi šajās prasībās. Uh, Ja jau mēs esam tik prasīgi attiecībā uz militāro tehnoloģiju eksportu, tad es domāju, ka nevajag tai pašā laikā uh, pazemināt prasības vai latiņu nolaid zemāk attiecībā uz šiem citiem ieročiem. Es esmu daudz strādājis pie šiem jautājumiem, pie uh, pie šā rīcības kodeksa, kas, uh, lai tas kļūtu saistošs uh, tiesisks instruments. Es uh, pati savā valstī esmu to darījis un esmu pārliecināta, ka situācija ir līdzīga arī citās dalību valstīs. Esmu veikusi pētījumus arī kopā ar policiju par par uh, šo situāciju, par ieroču eksportu. Un kas tad izrādījās, ka daudzi ieroču veidi tiek eksportēti ar licencēm, kas it kā ir paredzēti civiliem mērķiem, bet patiesībā tie bija tie paši ieroči, ko izmanto Āfrikā kā masu iznīcināšanas ieročus. Un tādēļ es gribētu lūgt arī komisijai sniegt skaidrojumu par šo lietu. Un arī es gribētu vērsties pie referentiem. Es domāju, ka mums ir jārunā par to un jānodrošina konsekvence šajā ļoti būtiskajā un delikātajā lietā priekšsēdētājs. Jāsaka, virkne viestu jau gaidājušā zāles durvīm, lai varētu piedalīties slēgtajā sēdes daļā. Tādēļ es ierosinātu visiem kolēģiem izteikties pēc iespējas īsi, lai mēs nepārsniegtu atvēlēto laiku. Ensio kungs. Kā ēnu referents SD grupā es gribētu sniegt precizējumu šīs regulas sakarām Šeit nav runa par um, militāriem ieročiem, par militārām iekārtēm. Šeit ir runa par skaidriem medību vai sportā ieročiem. Un es domāju, ka ļoti skaidri ir jāprecizē, kas ir kas. Es nedomāju, ka šie ieroči tiktu izmantoti, tiktu izmantoti e, vai nogalinātu kā tiek apgalvot šeit. Labi, tas ir tikai mans viedoklis, bet tomēr gribēju to darīt zinām. Svarīgi ir paturēt līdzsvaru starp to, kā mēs no vienas puses izbeidzam nelikumīgu pārvadāšanu, un otras puses aizsargājam uh, ieroču ražošanas nozari, kura ražo civilus uh, ieročus domātus sportam, domātus uh, medībām. Un, eh, ja mēs Eiropas Savienība neeksportēsim ieročus, tad pilnīgi noteikti būs citas valstis, kas uh, ļoti viegli šo, eh, šīs darbības pārņems no mums. Viņiem būs daudz mazāks un daudz vieglāks kontrols nekā tas, ko vēlamies ieviest mēs šo ieroču eksportam. Un es runāšu ar Maciekundzi un ar savu grupu par šiem dažādajiem viedokļiem un pilnīgi noteikti mēs atradīsim eh, konsensu. Paldies, Urkelers kundze. Lūdzu, esiet lakoniski, ja varat. Paldies! Jā, pat tiešām uh, sporta ieroči tiešām tiek bieži izmantoti slaktiņos skolās un, un citos uh, gadījumos. Tādēļ mums nevajadzētu vieglprātīgi pieiet šiem jautājumiem. Mēs uh, tiešām mums vajadzētu atbalstīt to, lai pilnībā tiktu īstenots desmitais uh, pants un lai nebūtu tāda uh, nenopietna attieksme pret ieroču eksportu. Bet man tikai ir viens jautājums komisijai, un es varbūt gribētu saņemt arī rakstisku atbildi. Ko jūs domājat par ar citiem ieročiem, jo pielikumā ir mm, bieži vien minēts un citi, un es gribētu zināt, kas tas ir. Paldies, priekšsēdētājs saka, vai Matjē kundze vēlas teikt vēl noslēgumu vārdus, vai tas ir nepieciešams vai nē. Tas nav nepieciešams. Nē, priekšsēdētāji, kungs saka Matjē kundze, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad es gribētu paziņot, ka šai pēcpusdienā mums bija paredzēts izskatīt 13. punktu par ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājiem dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kurus drīkst ielīmēt vīzu un mehānisma ieviešanu šāda saraksta izveidēji. Un referenti ir Tāņa Fažan, bet viņa laipni piekrita atlikt šo punktu uz, nāk, uz rītdienu pēc elektroniskās balsošanas, un līdz ar to mums vēl ir palicis viens darba kārtības punkts šodien, kas tiks izskatīts aiz slēgtām durvīm, un runa ir par pašreizējām sarunām par ES nolīgumu ar ASV, Kanādu un Austrāliju attiecībā uz pasažieru datu reģistriem. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par pirmo sarunu raundu. Un mūsu viesis ir Rainhards Prībe, kurš informēs mūsu komisijas vārdā, un pēc tam būs iespēja arī organizēt diskusiju. Mums tāpat būtu jāpateicas uh, tulkiem, uh, kuri piešķirs mums nedaudz papildu laika, bet, protams, mēs darīsim visu, cik vien iespējams, lai nepārsniegtu atvēlēto laiku. Vārds